Līdz ar to šī debata ir beigta. Nobeigta. Mums eh, nākošā sanāksme būs rītā. 21. Eh, datumā eh, no 9 līdz 1 un no 3 līdz 5. Un darba kārtība ir sesijas dokumenta.